varētu atveseļot uh, un sanēt uh, galvenos uh, finanšu partnerus. Un faktiski šis mūsu regulējums atvarā ir galvenais un pēdējais atlikušais gabaliņš. Un šis ļoti izšķirīgais tiesību akts, eh, tam ir jābūt eh, prioritātei nākošā mandāta laikā, lai tas stabilizētu visu uh, finanšu sistēmu kopumā. Paldies visiem kolēģiem, ar ko sadarbojamies. Ja par šī Vaicakera kungam un eh, sadarbību pēdējo desmit gadu laikā pie visiem tirgus failiem. Liels paldies jums visiem par šo sadarbību. Grazie, thank you. Paldies, eh, paldies, vērgā kolēģi, un tātad personāla balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Ed è approvato. La... Pieņemts. Pirmais lasījums parlamentā līdz ar to ir noslēgts. Nākamais fokusziņojums - Eiropas kolektīvās finansēšanas pakalpojums sniedzēja personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Pirmais lasījums parlamentā līdz ar to noslēgts. Nākamais darba kārtībā - Nahtegal eh, ziņojums finanšu instrumentu tirgu personāla balsojums. Viens balsojums, sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemts eh, pirmajā, pirmais lasījums parlamentā, līdz ar to ir noslēgts. Sirsnīgs veicu referentus. Nākamais Kocolīno fonds, Eiropas reģionālās attīstības fonds un Koshēzijas fonds. Mēs sākam balsot par uh, komisijas priekšlikuma noraidīšanu. Sākam balsot. Personāla balsojums. Beidzam balsot. Noraidīts. Priekšlikums ir noraidīts. Tad likumdošanas priekšlikums blokā komitejas priekšlikumu par pret atturas pieņemts. Grozījums uh, numur 3 personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Grozījums numur 4. Divas daļas. Pirmā daļa par. Pret. Atturas. Pieņemts otrā daļa. Personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Grozījums numur 18. Divās daļās. Pirmā daļa par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas pieņemts. Grozījums numur 19. Trīs daļās pirmā daļa par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas pieņemts. Trešā daļa personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts grozījums numur 20 personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Grozījums 41 divās daļās. Pirmā daļa personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrā daļa personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Grozījums 43. divās daļās pirmā daļa par pret atturas. Pieņemts otrā daļa personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 48 par pret atturas. Pieņemts. 54 divās daļās. Pirmā daļa vien pret. Otrā daļa personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 59 divās tarās pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemts otrā daļa par, pret, atturas, pieņemts 60 par, pret, atturas, pieņemts 66 par, pret, atturas, pieņemts 67 par. Pārbaudīsim 66. Sākam balsot par 66. Beidzam balsot. Pieņemts. Tiešām plašs vairākums. 67 par. Pret. Atturas. Pieņemts. 68 par. Pret. Atturas. Pieņemts. 69 par. Pret. Atturas. Pieņemts. 70 par. Pret. Atturas. Pieņemts. 80 par. Pret. Atturas. Pieņemts. 82. Personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 91 par. Pret. Atturas. Pieņemts. 92 par. Pret. Atturas. Pieņemts. 93 par. Pret. Atturas. Pieņemts. 98 personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 101. divās daļās. Pirmā daļa personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts otrā daļa personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam. Noraidīts 102 personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemts 106. par pret atturas. Pieņemts 110 par pret atturas. Pieņemts 113 par pret atturas. Pieņemts 122 par pret atturas. Pieņemts 225 par pret atturas. Noraidīts 226 personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam. noraidīts. 227 par pret atturas noraidīts. 33 divās daļās pirmā par pret atturas pieņemts, otrā par pret atturas pieņemts. 228 par pret atturas pieņemts. 212 personāla balsojums sākam balsot, beidzam. noraidīts. 34 par pret atturas pieņemts 229 par pret atturas noraidīts 230 par pret atturas noraidīts 52 par pret atturas pieņemts 231 atkrīt 232 par pret atturas noraidīts 58 pirmā daļa par pret atturas pieņemts, otrā daļa par pret atturas pieņemts. 233 atkrīt, 234 personāla balsojums. Sākam balsot, beidzam balsot. Paldies. Noraidīts. 202 par pret. Atturas noraidīts. 235 par pret atturas noraidīts. 196 un 203 personāla balsojums sākam balsot, beidzam. Noraidīts 71, 79, 73 par pret atturas. Pieņemts 236 par pret atturas. Noraidīts 197, 204 personāla balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts 74, 75, 76 par pret atturas pieņemts, 237 par pret atturas noraidīts, 198, 205 personāla balsojums, sākam balsot. Beidzam. Noraidīts 77, 78, 79 sākam par pret atturas pieņemts. 238 personāla balsojums sākam balsot, beidzam. Noraidīts. 83, 191 par pret atturas pieņemts. 84, 192 par pret atturas pieņemts. 193 par pret atturas pieņemts. 80. 5, 8, 6 atkrīt, 239 pār pret atturas noraidīts, 87, 194 pār pret atturas pieņemts, 206 pār pret atturas noraidīts, 88 pār pret atturas pieņemts, 240 personāla balsojums, sākam balsot, beidzam. Noraidīts 242 Personāla balsojums sākam balsot. Beidzam. Norādīts 207 par pret. Atturas. Norādīts 242 D par pret. Atturas. Norādīts 243 personāla balsojums sākam balsot. Beidzam. Noraidīts 94, 95, 96, 97 personāla balsojums sākam. Beidzam. Pieņemts 213 atkrīt 244 D par pret atturas noraidīts 99 divās daļās pirmā sākam balsot. Beidzam. Pieņemts otrā personāla balsojums sākam balsot. Beidzam. pieņemts. 208 atkrītas. Ā, nē, saka, ka nē. 208 tomēr par to jābalso par. Pret atturas noraidīts. 185. A, jūs gribat pārbaudīt? Labi, pārbaudīsim 208. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 185 personāla balsojums sākam. Beidzam. Noraidīts. Simtais piecās daļās visi personāla balsojumi. Pirmais sākam, otrais beidzam. Pieņemts. Otrā daļa personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam. Noraidīts. Trešā daļa. Sākam balsot. Beidzam. Noraidīts. Ceturtā daļa personāla balsojums sākam. Beidzam balsot. Noraidīts. Piektā daļa personāla balsojums sākam. Beidzam. Noraidīts. 188, 199, 209 personāla balsojums atkrīt. 214 atkrīt. Tagad 103D, 245D personāla balsojums. Sākam balsot, beidzam. Pieņemts. 186 personāla balsojums. Sākam balsot, beidzam. Noraidīts 246D personāla balsojums sākam, beidzam balsot. Noraidīts 105 par pret atturas pieņemts, 189 personāla balsojums sākam, beidzam balsot. Noraidīts 108 personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 247 pār pret atturas noraidīts. 248 D personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam. Noraidīts. 200 pār pret atturas noraidīts noraidīts. 5 par pret atturas pieņemts. 215, 16 atkarīgi 217 par pret atturas noraidīts. 218 par pret atturas noraidīts. 211 par pret atturas noraidīts. 195, 201 personāla balsojums sākam. Beidzam. Noraidīts 11 personāla balsojums sākam. Beidzam. Pieņemts 190 par pret. Atturas. Pārbaudīsim. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 13 atkrīt, 14 par pret pret atturas pieņemts, 219 atkrīt, 187 personāla balsojums. Tātad 187 arī atkrīt, saka. Jā, tātad 15 personāla balsojums. Sākam balsot. Balsojam par 15. Beidzam balsot. Pieņemts 222 par pret atturas noraidīts, 221 par pret atturas noraidīts, 16 par pret atturas pieņemts, 222 par pret atturas noraidīts, 223 par. Es atvainojos, personāla balsojums sākam, beidzam. Noraidīts. 25 par pret atturas pieņemts, 224 4 atkrīt. Līdz ar to balsojam par komisijas priekšlikumu. Personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Sirsnīgi sveicu referentu. Līdz ar to ir noslēgts pirmais lasījums parlamentā. Tagad nākamais būs dalī ziņojums. Emisiju standarti jauniem viegliem pasažieru automobiļiem un jauniem viegliem komerciāliem transporta līdzekļiem. Viens balsojums. Sākam. Beidzam balsot. Pieņemts. Komisijas paziņojums par pret atturas pieņemts. Pirmais parlamenta lasījums līdz ar to ir noslēgts. Sveicu referenti! Nākamais ir Frederika Rīsa ziņojums konkrēti plasmas izstrādājumu vidiskās ietekmes samazināšana. Mēs balsojam par šo uh, dokumentu, sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemts. Tagad ar to ir noslēgts uh, pirmais lasījums uh, parlamentā. Uh, Nākamais Turkāno ziņojums ES mēslošanas līdzekļi. E, sākam balsot, personāla balsojums, beidzam balsot. Pieņemts. Pirmais lasījums parlamentā līdz ar to ir noslēgts. Sveicu referentu. Nākamais Laura Adžēja darbņēma aizsardzība pret risku, kas saistīts ar kancerogēnu vai mutagēnu iedarbību darbā. Referente vēlas ko teikt. Jā, referentiem ir tiesības teikt uh, ievadvārdus. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Balsojot par šo direktīvu, mēs konstatējam, ka Eiropas uh, parlaments ir ļoti ambiciozi strādājis, lai aizstāvētu darbņēmējus Eiropas Savienībā. Šos pasākums esam uh, spēcinājuši, jo vairākas kancerogēnas uh, vielas ir ietvertas. Uh, un tas skar vairāk nekā miljonu iedzīvotāju. Paldies kolēģiem nodarbinātības komitejā, Ulfskoks kundze un Rolenkungam. Viņi ar mani kopā ir strādājuši pie šiem dokumentiem. Gribu vēlos teikt paldies visiem ēnu referentiem un deputētiem šajā komitejā. Parlaments var būt ļoti ambiciozs, ja aizstāvam pilsoņus. Paldies, paldies kolēģei. Tagad balsojam par šo dokumentu. Uh, Personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts ļoti plašs vairākums. Sirsnīgi sveicu referentu, līdz ar to pirmais lasījums parlamentā ir noslēgts. Nākamais ir ajūto vienot noteikumu attiecībā uz dažu veidu kombinētajiem uh, pārvadājumiem. Uh, referenti vēlas ko teikt? Jā, paldies. Es gribētu teikt paldies ēnu referentiem frakcijā un pamatējā, kas eh, aktīvi sadarbojās. Šis eh, teksts tika skaidri pieņemts transporta komitejā un ir mobilitātes pakotnes sastāvdaļa. Tā mērķis ir eh, preces pārvadāt ne tikai pa. Uh, autoceļiem, bet par vidē draudzīgākiem ceļiem. Mēs vēlamies eh, aizsargāt vidi. Un ir ļoti nozīmīgi, lai parlaments aizstāvētu ilgspējīgu mobilitāti. Tas ir ārkārtīgi nepieciešams. Es ceru, ka šodien šo tekstu eh, mēs varēsim atbalstīt tā, kā atbalstījām to komitejā. Paldies! Paldies! Tagad blokā balsojam par grozījumiem komitejā par pret atturas pieņemts. Grozījums 89 par pret atturas noraidīts, 84D par pret atturas noraidīts, 29 par pret atturas pieņemts, 30 eh, par pret atturas pieņemts, 85 eh, personāla, 87. personāla balsojums sākam. noraidīts. 80D par pret atturas noraidīts. Jā, labi, pārbaudam. 90D sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 82 par pret atturas noraidīts. 92 par pret atturas noraidīts. 91 par pret atturas noraidīts, 3 par pret atturas pieņemts, 88 atkrīt, 83 arī atkrīt. Un tagad balsojam par komisijas priekšlikumu un komitejas priekšlikumu lūdzu. Sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemts, līdz ar to pirmais lasījums parlamentā noslēgts, sirsnīgi sveicu referentus. Nākamais ziņojums ir Baie Regner ienākuma nodokļu informācijas atklāšana, ko veids konkrēti uzņēmumi un filiālis pa, ar pret atturs pieņemts. Pēc pirmā lasījuma sveicu abas referentes. Nākamais ir Novakova Krēla ziņojums kopīgi noteikumi par Eiropas reģionālās attīstības fondu, sociālā fondu, kohēzijas fondu, Eiropas jūrlietas dzīvesaimniecības fondu un finanšu noteikumu attiecībā uz tiem sākam balsot pirmajā lasīmā par pret atturas pieņemts. Sveicu abus a, referentus. Nākamais ir iebildumu izteikšana saskaņā reglamentu 105. panta 3. punktu Mums ir absolūtais nevairākums nepieciešams par pret atturas pieņemts. Jūs vēlaties pārbaudīt? Jā, labi, pārbaudīsim, sākam balsot. Man likās, ka bija plašs vairākums, bet labprāt pārbaudīsim, ja vēlaties. Beidzam balsot. Pieņemts ar ļoti plašu vairākumu. Nākamais ir rezolūcija Iebildumu izteikšana saskaņā ar reglamentu 105. punktu 3. pantu patvēra migrācijas un integrācijas fonds par pret atturas pieņemts. Iebildumu izteikšana saskaņā ar reglamentu 108. punktu ģenētiski izmaldīts sojas pupas mon 87751 balsam ar, balsojam ar personālu balsojumu sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Iebilduma izteikšana saskaņā ar reglamentu 106. pantu ģenētiski modificēts kukurūzas 1507. Balsojam kopumā, personāla balsojums, sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemts. Nākamais iebilduma izteikšana saskaņā ar 106. pantu BISA bietileksilfatalāta DHP izmantošana konkrētām vajadzībām. Balsojumam kopumā, personāla balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Nākamais. Iebildumu izteikšana saskaņā 108 pantu bis 2 etilheksilfatalāta DHP izmantošana konkrētām vajadzībām. Kas par? Pret atturas pieņemts. Nākamais. Iebilduma izteikšana, hromatrioksīda izmantošana konkrētām vajadzībām. Pirmā daļa par pret atturas. Pārbaudīsim. Tas ir ordināla teksts. Sākam balsot, beidzam balsot. Noraidīts. L Otrais pants divās daļās. Pirmā daļa par pret atturas. Pārbaudīsim. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrā daļa par pret atturas noraidīts. Pirmais grozījums par pret atturas pieņemts grozījums numur. Jūs vēlaties pārbaudīt? Jā, labi, pārbaudam. Grozījums numur viens sākam balsot, beidzam balsot. Jā, B pieņemts. Grozījums numur 2 par pret atturas pieņemts. 3 par pret atturas pieņemts. Arī vēlties pārbaudīt jau trešo. Labi, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Jota apsvērums ordināli teksts par pret atturas pieņemts. Apsvērums S par pret atturas pieņemts. V par pret. Jūs vēlaties pārbaudīt S. Labi pārbaudām, bet man liekas, ka bija plašs vairākums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Jā, nu man bija taisnība pieņemts. V ordināli teksts par pret atturas pieņemts, X par pret atturas pieņemts, Z orģināltiks par pret atturas pieņemts, AA par pret atturas pieņemts, AC par pret atturas pieņemts. Rezolūcija kopumā personāla balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Līdz ar to. Kā vāta gan kungs gribas, grib ko teikt, jā. Jā, es uh, gribētu teikt tā, ka jūs nu tā kā olimpiskajās spēlēs tik ātri balsojat. Un uh, gribu teikt, ka tulki ārkārtīgi veiksmīgi strādā pat tam, cik ātri jūs balsojat. Paldies tulkiem! Grācie, Ainos! Paldies! Jā, paldies, tulki šodien tiešām un vispār veids īpašu darbu šeit. Tātad paldies. Nākamais ir Benifei ziņojums situācija pēc Arābu pavasara tuvo austrumu un Ziemeļāfrikas reģionu turpmākās sadarbības. Septītais pants par pret atturs pieņemts. Čet 47. pants divās daļās. Pirmā daļa par pret atturs uh, pieņemts, otrā daļa par pret atturs pieņemts. 48. pants A. Jūs vēlaties otro 47. pārbaudīt. Sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemts 48. paragrāfs divās daļās. Pirmā daļa par, pret, atturs. Pieņemts otrā daļa par, pret, atturs. Pieņemts. Balsojam tagad par uh, dokumentu kopumā, personāla balsojums. Sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemts. Sirsnīgs veids referēt. Un paldies, dāmas un kungi. Yes, <laughs> I think so. Riprendiamo l'ordine dei lavori, colleghi. L'ordine del giorno reca. Labi, eh, kolēģi, turpināsim darbu. Un darba kārtībā mums ir Fajons kundze ziņojums par to trešo valstu sarakstu izveidu, kur pilsoņiem šērsoja dalībvalstu ārējās robežas ir vajadzīgas vīzas, kā arī to trešo valstu sarakstu izveidu, uz kur pilsoņiem šāda prasība neatiecas. Kosova. O, priekšsēdētājs, lūdzu, ja jūs nepiedalīsieties debatēs vai nesakosiet tām, tad lūdzu pamest zāli vienlaikus arī respektējot referentu un darīt to klusu. Al Do la parola alla relatrice. Prego. Tagad es došu vārdu referentei. Paldies, priekšsēdētāji, dārgie kolēģi! Es eh, ļoti ceru, ka zālē būs eh, kāds klusums, jo mēs runājam par svarīgu un jutīgu tēmu. Priekšsēdētājs, lūdzu, kolēģi, respektējiet eh, mūsu kolēģi un ievērojiet klusumu zālē. Dārgie kolēģi, mēs šodien jau kuro reizi runājām par uh, vīzu liberalizāciju Kosovas pilsoņiem. Uh, šis ir ļoti sensitīvs un delikāts jautājums, jo Kosova ir pēdējā valsts rietumu Balkānos kurās pilsoņiem joprojām ir nepieciešams vīzas iebraukšanai Eiropas Savienībā. Vēlos atgādināt, ka Kosova ir izpildījusi visas prasības jau sen attiecībā uz bezvīzu režīma noteikšanu, un Eiropas parlaments eh, deva piekrišanu uh, Uh, piemērot uh, Kosovai bezvīzu režīmu jau labu laiku atpakaļ, un lai arī komisija atzīst, ka Kosova visus kritērijus ir izpildījusi, un vēlos vēlreiz atgādināt, ka Kosovai tika izvirzīti daudz vairāk nosacījumu nekā jebkurai citai Rietumu Balkānu valstī. Pēdējie divi atlikušie sensitīvie jautājumi tika atrisināti pirms vairākiem mēnešiem, un viens no tiem bija ratificēt robežu līgumu ar Melnkalni un tas bija ļoti sensitīvs, politiski sensitīvs jautājums, bet tas tika atrisināts. Tāpat um, tas uh, ies, uh, ietver sevi arī uh, cīņu pret uh, politisko elitu un uh, Uh, korupciju. Tādēļ es iesaku rīt balsot par bezvīzu bezvīz režīmu noteikšanu šai valstī. Godīgi sakot, visas pārējās Rietumu Balkānu valstis jau bauda bezvīzu režīmu iebraukšanai Eiropas Savienībā, un mūsu lēmums būs svarīgs signāls uh, um, valstīm, kas um, gatavojas pievienoties Eiropas Savienībai. Un tas ir svarīgi ne tikai politiskiem kontaktiem, bet arī cilvēku personiskajiem kontaktiem. Šodien Kosova ir visizolētākā vislielākā Rietumu Balkānu reģionā. Un es negribu runāt par citiem jautājumiem, kā tikai bezvīzu režīmu, jo mums ir jāfokusējas uz to, ko Kosova ir izdarījusi. Un šodien es veltu visu savu kritiku Eiropas Savienības dalībvalstu valdībām un vadītājiem par to, ka tie nav izpildījuši solīto. Tika solīts, ka tad, kad Kosova izpildīs kritērijus, tiks ieviests bezvīzu režīms. Un es gribēju vērsties pie padomas, lai arī neviena no padomas nav. Kādēļ tā iekļāva to darba kārtībā? Un, un, un kad tad eh, tā plāno iekļaut darba kārtībā šo punktu? Politiķi uzņēmēji eh, viņi eh, brī, eh, pārvietojas, ieskaitot arī noziedzniekus. Mēs runājām par tiem, kuri um, ir nepieciešams šīs vīzas, lai uh, varētu pārvietoties, un mums ir jāizdara tas, ko esam solījuši. Vēlos atgādināt, ka tad, kad mēs piemēram piešķīrām Ukrainai bezvīzu režīmu. Tas tika izdarīts vienas dienas laikā, bet tagad eh, tiek eh, bloķēts šāds lēmums bez reāla pamata. Tādēļ vēlos norādīt, beidzas mūsu pilnvaru termiņš, un es uh, gribētu, lai mēs rīt vēlreiz apstiprinātu savu apņemšanos uh, um, atbalstīt bezvīzu režīmu noteikšanu Kosovas pilsoņiem. Kosova, kā es teicu, ir izpildījusi visus nosacījumus, un komisija arī to atzina, bet Eiropas dalībvalstu valdības nerīkojas. Un mēs redzam bieži šādus piemērus, ka dalību valstu valdības bloķē um, dažādas mūsu rīcību politikas, un vīzu politika ir viena no ļoti svarīgām jomām, un es saprotu arī Kosovas pilsoņu sarūktinājumu, kad e, viņi ir izpildījuši to, kas no viņiem tika prasīts, bet mēs neturam savus solījumus. Ne jau Eiropas parlaments, mēs savu darbu izdarījām, bet tagad ir jārīkojas dalību valstu valdībām. Tādēļ rīt, kad balsosim par uh, mandātu, uh, lūdzu atbalstiet uh, šo. Um, mandātu, jo Kosovas pilsoņi seko mūsu rīcībai ar lielām cerībām. Paldies! Liels paldies uh, Fajonas kundzei, un es atvainojos par uh, troksni zālē jūsu uzstāšanās sākumā, un tagad es došu vārdu komisāram Avramopulus kungam, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Dargie kolēģi! Man ir prieks par to, ka ir šīs debatas par uh, vīzu liberalizāciju Kosovas pilsoņiem. Un vēlos atkārtot pateikties referentei Fajons kundzei par viņas personisko uh, aktīvo atbalstu šim priekšlikumam. Kopš eh, vīzu liberalizācijas dialoga uzsākšanas 2012. gadā komisija ir ļoti cieši sadarbojusies ar Kosovu, lai atbalstītu tās iestādes eh, noteikto kritēriju izpildīšanai. Mūsu noslēguma ziņojumā 2016. gada 4. maijā mēs secinājām, ka Kosova ir uh, veikusi vajadzīgos pasākums bezvīzu režīmu ieviešanai. Tādēļ komisija ierosināja atcelt uh, vīzu režīmu Kosovas iedzīvotājiem, uh, pieņemot, ka tad, kad parlaments un pārdome apstiprinās šo priekšlikumu, Kosova būs, un Kosova būs ratificējusi robežas um, demarkācijas nolīgumu ar Montenegro, kā arī, ka tā būs uh, pastiprinājusi cīņu ar organizēto noziedzību un korupciju. Um, šis bezvīz režīms varēs stāties spēkā 2018. gada jūlijā, ņemot vērā panākto progresu, komisija apstiprināja, ka Ko Kosova ir izpildījusi visus nosacījumus vīzu liberalizācijas procesu uzsākšanai, un pēc tam mēs vērsāmies pie padomas un parlamenta um, apstiprināt šo mūsu priekšlikumu. Vēlos pateikties Eiropas parlamentam par atbalstu, ko tas sniedzis mūsu priekšlikumam attiecībā uz vīzu liberalizāciju un uh, vēlos norādīt, ka robežas demarkācijas uh, nolīgums ar Melnkalnu ir milzīgs solis uz priekšu, un tas nebija viegls. Lai arī tas ir politiski jutīgs jautājums. Daudzas dalību valstis pauda bažas par to, ka Kosovas pilsoņi rada migrācijas risku un ka mums ir jāmācās no pagātnes kļūdām. Es ļoti labi apzinos šīs bāžas un raizes. Arī Kosova to apzinās, un tā sadarbojas un uztur ciešas kontakts ar vairākām dalību valstīm, lai mazinātu šādu risku. Mēs turpinām atbalstīt Kosovas iestādes un aicinām tās stiprināt cīņu pret korupciju, nodrošinot tiesiskumu, kā arī e, strādājot pie migrācijas un iekšējās drošības jautājumiem. Kā arī pienākumu un tiesību izskaidrošanu Kosovas eh, pilsoņiem saistībā ar bezvīzu režīmu. Vēros vēlreiz atgādināt, ka Kosova ir vienīgā Rietumbalkānu partnervalsts, eh, ar kuru nav noslēgts nolīgums par vīzu režīmu atvieglošanu un Kosovas pilsoņi ir vienīgie, kam ir nepieciešama vīza, lai iebrauktu Eiropas Savienībā. Es jau vairāk kārtīgi esmu norādījis, ka bezvīzu režīms nāk kopā ar tiesībām un pienākumiem, un Kosovas varas iestādes to ļoti labi apzinās. Tās savu darba daļu ir izdarījušas. Un es paļaujos uz Eiropas parlamenta deputātiem, lai tās piekristu šim priekšlikumam un atbalstītu padomu, veicināt arī padomi. Paldies Avramopolus kungam! Un tagad Afet komitejas vārdā dod vārdu Šaltes kungam vienu minūtu. Paldies, priekšsēdētāji! Es gribētu uzsvērt, ka esmu referents uh, Kosovas jautājumā AFET komitejā. Un gribu pieminēt to, ka Kosova ir uh, daudz izaicinājums uh, uzveikusi. Pirms gada ar Melnkalnu tika noslēgts robežlīgums, bija jāatrisina iekšējie jautājumi, un būtībā tas arī bija pēdējais solis virzienā uz vīzu liberalizāciju. Progress tika sasniegts cīnoties pret uh, korupciju, organizēto noziedzību. Eiropa uh, solīja, ka visi soļi ir spērti, taču vīzu liberalizācijas jautājumā nekas vairs nenotika. Eiropas komisija un arī mēs parlamentā uh, esam devuši zaļo gaismu vīzu liberalizācijai, un tomēr šis punkts vēl nav bijis ietverts padomas darba kārtībā. Mums ir divi partneri. Viens partneris pilda savas saistības, otrs nē. Šajā gadījumā otrs partneris zaudē ticamību. Mūsu pienākums ir uh, rīkoties atbilstoši, un to mēs esam parādā Kosovas pilsoņiem. Paldies! Paldies. Tagad uh, frakciju vārdā uzstāsies runātāja tautas partijas vārdā Ademo kungs trīs minūtes. Lūdzu. Priekšsēdētāja kungs. Komisāra kungs, jau kopš dialogu aizsākums starp Eiropas komisiju un Kosovu mēs varam teikt, ka ir pavisam četri ziņojumi bijuši par Kosovas progresu. Un Eiropas komisija prezentēja divus priekšlikumus eh, par vienošanās ratificēšanu eh, par robežas noteikšanu eh, starp Melnkalni un Kosovu un uh, uzlabot pasākumu cīņai pret organizēto noziedzību. Un tas viss ir izdarīts. Tas tika atzīmēts jau 2018. gada uh, ziņojumā, taču Kosovai vēl bija jāizpilda 95 citi kritēriji, un Kosova tos viss ir izpildījusi. Mums ir jāatzīst Kosovas eh, centieni, jāatzīst valdības eh, rīcība šajā sakarā, jo galu galā eh, tie ir Kosovas pilsoņi, par kuriem mēs rūpējamies mums ir svarīgi, lai mums būtu draugi arī ārpus Eiropas Savienības, un mums ir arī skaidri jāparāda, ka tad, ja mūsu prasības ir izpildīts, kritērija ir izpildīta, tad mums no savas puses ir jāatbilst pilsoņu gaidām un um, jānodrošina tas, lai Kosovas pilsoņi varētu Eiropas Savienībā ceļot brīvi kā tas ir ticis solīts, jo uh, tiešām Kosova ir vienīgā Rietumbalkānu valsts, kura nebauda vīzu liberalizācijas priekšrocības. Protams, ka vīzu liberalizācijā nav nekāda sakara ar noziedzību, un es vēlētos atgādināt, ka patvērumu meklētāji no eh, Kosovas. To skaits ir samazinājies ievērojami, kopš ir parakstīti attiecīgi nolīgumi, un eh, Kosova ir sākusi informēšanas eh, kampaņas savā valstī par to, kāda atbildība gulstas uz ceļotāju pleciem brīvas ceļošanas režīmā. Un un runas par uh, to, ka uh, tiek izmantot visdažādākie instrumenti, lai apkarotu terorismu. Mm, šeit uh, Kosovas valdība ir izdarījusi savus mājas darbus un uh, eh, Kosovs strādā pie tā, lai atgrieztu uh, savus uh, pilsoņus, reintegrētu tos un nodrošinātu sabiedrisko uh, kārtību un drošību Kosovā. Tāpēc es domāju, ka mums ir jābalso par vīzu liberalizāciju. Paldies! Un Tālāk sociālistu un demokrātu vārdā vārdu dodu Sipeles kundzei uz divām minūtēm lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, kungs, dargie kolēģi un kolēģis. Jau pirms trīs gadiem komisija piedāvāja Kosovā a, ieviest a, režīmu, kas a, nosaka bezvīzaļošanu, jo jau tad uh, Kosova izpildīja saulaicīgi visus priekšnoteikums vīzu liberalizācijai. Tas, ka tas tā ir noticis, to komisija pagājušā gada jūlijā apstiprināja. Un tomēr šodien mēs nebalsojam par trilogu rezultātu. Darba kārta vīzu liberalizācijai Kosovā notiek četrus gadus pēc citām valstīm šajā reģionā, un aizvien vēl situācija tiek bloķēta un kavēta. Uh, Dalībvalsts bloķē šīs sarunas, tas izolē Kosovu un palēnina Eiropas integrāciju. Kā mēs tur cilvēkiem varam izskaidrot, ka Eiropas Savienība pēkšņi izvirza citus priekšnoteikumus pēc tam, kad šī valsts jau visus kritērijus vīzu liberalizācijai ir izpildījusi? Šī nostāja nepalīdz. Tā nepalīdz uh, Kosovas um, skatījumā attiecībā uz ticamību. Tie solījumi, ko mēs Kosovai dodam, tie arī jāpilda. Jā, dažas ES dalība valstis uh, nav atzinušas Kosovu kā valsti. Taču vīzu liberalizācijai valsts atzīšana nav nepieciešamība. Ir nepieciešama e, tikai, nepieciešams tikai atzīt ceļojuma dokumentus, un šie dokumenti jau tagad ir ļoti droši. Mēs nedrīkstam atturēt uh, vēl vairāk Kosovu. Priekšnoteikumi vīzu liberalizācijai ir izpildīti, Eiropas parlaments ir nostāju uh, paudas ļoti skaidri. Padoma, kas atkal nav klāt zālē, pēdējais laiks, lai bloķējošā situācija tiktu pārtraukt, lai Eiropas Savienība kopumā varētu turēt doto vārdu. Paldies! Vielen Dank! Liels paldies, cienījumā kolēģe, un tagad EKR eh, e grupas vārdā Vistasēna kungs. Lūdzu. Jā, es gribētu teikt, ka ir daudz iemeslu, kādēļ esmu skeptiski noskaņots attiecībā uz šo vīzu liberalizāciju, tad ja runa ir par Kosovu. Uh, Pirmkārt, ir pamat problēmas, un dalība valstis daudzas no tām neatzīst Kosovu kā neatkarīgu valsti. Un līdz ar to padomei ir ļoti grūti sākt virzīties uz priekšu šajā jomā. Bet kas mani vairāk uztrauc un mans kolēģis EKR grupā Proti, no vienas puses mums ir vīzu liberalizācija, bet tad, kad runājam par organizēto noziedzību, tad esam piedzīvojuši uh, pamatīgas problēmas Rietumu Balkānos kopumā. Un šī iemesla dēļ, es domāju, ir tikai prātīgi uh, paturēt vīzu prasību, eh, tātad spēkā prasību pēc vīzām ceļotājiem no Kosovas. Uh, Es personīgi esmu ļoti satraucies par eh, pieaugošo eh, radikalizāciju, kas, eh, diemžēl, ir redzama Rietumu Balkānos. Un es domāju, ka tad, kad mēs runājam par Eiropas pilsoņu drošību, tad šeit ir jābūt ļoti piesardzīgiem. Un vīzas ļauj labi izfiltrēt šos cilvēkus, kas vēlas iekļūt Eiropas Savienībā. Uh, Un eh, es domāju, ka vairāk vajadzētu strādāt pie atpakaļ uzņemšanas eh, nolīgumiem, nevis eh, pie vīzu liberalizācijas. Paldies! Un tagad Alda grupas vārdā Milnāras kundze. Paldies, priekšsēdētāji! Cienījamais komisāra kungs, es gribētu jums pateikties referentē Taņā Fajonai un ēnu referentiem par darbu, kas ieguldīts šajā failā. Uh, E, mēs pie tā esam strādājuši jau kopš 2016. gada, jo jau tajā laikā komisija ieteica atcelt vīzu prasības e, Kosovas e, iedzīvotājiem īsiem um, Eirozonas apmeklē, nu, Eiropas Savienības dalībvalstu apmeklējumiem. Bet pagājušajā uh, jūlijā uh, Komisija atzina, ka visi svarākie nosacījumi ir izpildīti, lai eh, varētu eh, ieviest eh, bezvīzu režīmu. Ir atjaunot robežas demarkācija ar mm, Melnkalni izpildīts 95 cits prasības. Rīt mēs balsosim par to, lai nākamā sasaukuma laikā tomēr varētu uh, pabeigt darbu pie uh, vīzu liberalizācijas, jo Kosova ir pēdējā valsts Rietumu Balkānos, un tas būtu tikai taisnīgi attiecībā uz šo valsti, jo uh, priekšrocības ir milzīgas. Tas palīdzēs uzlabot kontaktus starp cilvēkiem, uh, pieredzes apmaiņu stiprinās sociālās un kultūras saites starp Kosovu un Eiropas Savienību, un tas arī palīdzēs veicināt reformas trešās valstīs, stiprināt uh, tiesiskumu un uh, vīzli uh, re, režīma atvieglošana var arī atņemt maizi uh, cilvēku kontrabandistiem, jo viņu pakalpojumi vienkārši vairs nebūs nepieciešami. Tādēļ es tiešām aicinu jūs balsot par, lai sarunas beidzot varētu sākties. Nevajadzētu balstīties uz aizdomām un baidīties no kosoviešiem, kas varēs brīvi pārvietoties Schengens teritorijā. Liels paldies! Un tagad uh, eh, Valēro kundze uz vienu minūti. Paldies, priekšsēdētājkungs. Kosova ir atzinušas 23 valstis. Hāgas tiesa neatzīst, ka tas būtu pretrunā ar starptautiskām normām. Taču piecas valsts nevēlas to atzīt - Spānija, Grieķija, Kipra, Rumānija un Slovākija. Nu, tā tad nav uh, vīzu liberalizācijas. Taču uh, Kosova ir uh, izpildījusi 95. noteikto uh, jautājumu kopumu. Mums ir uh, jāstrādā nevis uh, jāmēģina tādu politisko labumu gūt un politisko tirgu īstenot. Mēs zinām, ka ir dalība valsts, kas neatbalsta Kosovu, taču ir speciālajās komitejās balsojuši par liberalizāciju. Katrā gadījumā atbalstam šo ziņojumu. Paldies! Paldies! Un tagad goja vārdā Veržijā kundze. Lūdzu, divas minūtes. Lūdzu, Marija Kristīna. Paldies, dārgais Fabio. Kosova Ir valsts, kurā dzīvo mazāk nekā 2 miljoni e, iedzīvotāji, un vairāk nekā 13 tūkstoši cilvēku gāja bojā karā. Tā ir vienīgā valsts Balkānos, kur nav vīzu liberalizācija notikusi. E, vīzu režīms ir Eiropas Savienības kompetencija, nu, to noteikti vai atcelt. Albānija, Bosnija kopš 2010. gada jau uh, ir pievienošās vīzu liberalizācijai. Mēs esam prasījuši izpildīt detalizētāku prasības sarakstu nekā citām valstīm, un komisija ir izvirzījusi likumdošanas aktu kopam 2016. gadā ir prasīts liberalizācijas kontekstā vanatu un daudzām citām valstīm ar tām noslēgt dažādas līmumus, taču viss, kas tiek prasīts, ir izdarīts, un tas nāk tikai privileģētiem Eiropas turistiem par labu. Taču aizvien vēl nenotiek pilnībā vīzu liberalizācija Balkānos. Ne viss ir perfekti. Kosova ir pieļaus daudz kļūdas. Uh, to uzsver bieži. Tiek runāts par eh, juridiskās situācijas uzlabošanu, taču kaimiņu valstīs situācija nav labāka. Mēs esam eh, strādājuši aktīvi. 16. gadā balsoja komisija, Lībe 2018. gadā, taču komisija nav ad, atzinusi un eh, nav mandātu izvirzījusi sarunām. Uh, Mēs atbalstam brīvā apritu un vīzu liberalizāciju. Mēs nevēlamies nekādas izņēmumus, tādēļ atbalstu priekšlikumu, ko izteica referente, un uh, paldies par šo ļoti, uh, nu tā, uh, ar deksmi paveikto darbu. Paldies! Paldies! Tagad ENF grupas vārdā Zīlstra. Minūte 30, lūdzu.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 Neskaidru iemeslu dēļ Eiropas komisija vēlas ieviest vīzu liberalizāciju ļoti daudzām valstīm, un tagad eh, to vidū ir arī Kosova. Kosova ir uh, reģions, kas paziņoja neatkarību, taču uh, šo neatkarību nav atzinušas visas Eiropas Savienības dalībvalsts, un ir problēma ar kriminālām bandām, kas darbojas pārējā ES teritorijā. Tā kā būtu svarīgi viņus apturēt pie robežas, bet šķiet, ka Eiropas komisija to nevēlas. Eiropas eh, komisijas misija iedibināt tiesiskumu Kosovā ir izgāzusies, un to ir apstiprinājusi arī parlamenta eh, misija. Eh, tur notiek kontrabanda, heroīna kontrabanda, ieroču kontrabanda, ļoti bieži viss šis nelegālās preces dodas Eiropas virzienā. Un pat Kolumbijas narkotika karteļi izmanto šos maršrutus uz Eiropas ar Kosovu. Un pagājušajā gadā Ehm, zinat, eh, es gribētu teikt, eh, kuģis var būt gana drošs, bet ar vienu sūdz pietiek, lai viss eh, kuģis nogrimtu. Un šeit es gribu salīdzināt Eiropu ar šādu kuģi. Un es nezinu, kā Eiropas parlaments to var atbalstīt, mēs balsosim pret. Paldies, un tagad Epidēvs kungs uz vienu minūti priekšsēdētāji. Paldies! priekšsēdētāja kungs. Situācija ir tāda, ka Kosovas pilsoņiem būtu priekšrocības no vīzu liberalizācijas, tas ir redzams, taču drošība ir ļoti nozīmīgs jautājums un par to jārūpējas. Kosovas valdība ir spērus noteiktus soļus, taču vēl nav spējusi izpildīt lielāko daļu noteikumu, nu, piemēram, organizētā noziedzība. Uh, vēl nav uh, pilnībā apkaroka, līdz ar to šī valsts ir tāda tā kā teroristu glābšanās vieta. Un redzam, ka aizvien notiek starpgadījumi pie robežas ar Serbiju. Muitas tiek noteikts produktiem, kas tiek ievest no Serbijas. Tāpat arī konfrontācija ar Albāniju notiek, un redzam, ka Grieķija arī no tā cieši. Līdz ar to es pat labāk nesaprotu, kādēļ mēs no vienas puses runājam par Kosovas atzīšanu.